Eiropas komisijas vārdā vēlos uzstāties. Turpināšu angļu valodā un teikšu, ka šis ir tiešām tāds uh, ļoti izdevīgs brīdis, lai mēs pārskatītu šo te situāciju un izlemt, kāda ir situācija ar politisko atbalstu Eģiptei. Uh, Eiropas revizija palāta ir sagatavojusi ziņojumu par mūsu pārvaldu programmām attiecībā uz pārvaldību. Un šī ziņojuma sakarā mēs redzam um, iespēju stiprināt mūsu pašu pūliņus jautājumos, kur jāskata pārskata budžeta atbalsts, un tomēr mēs atsevišķās vietās tekstā esam norādījuši, ka daži projekti, cilvēktiesību projekti vēl turpinās, un tāpēc vēl ir pāragri izteikt gala spriedumu par tā sniegumu. Tāpat arī komisijā mēs uzskatām Ēģipti par lakmus testu jaunajām kaimiņa tiecībām dienvidos, un šo jautājumu skatīja augstā pārstāvā Štona komisārs Fīle 11. gadā ar lielu atbalstu no Eiropas parlamenta. Un jauna politika, kas aicina koncentrēties uz sociālo ekonomisko attīstību un strādāt, lai veidotu noturīgu un dziļu demokrātiju. Tas tika iestrādāts pieejā, kurā norādīts arī tas, ka programma ir jāsagatavo uz pamudinājumu bāzes un ir arī uh, jāstrādā more for more garā, vairāk eh, maksājumu saistību, um, ja notiek eh, vairāk pūliņu demokrātijas ziņā. Ēģipte šobrīd atrodas krustcelēs, lai pārbaudītu šo politiku. Un gribu godājumiem komitejas locekļiem sacīt, ka mēs eh, stingri turamies pie šiem principiem, Un viss, ko mēs turpināsim darīt Ēģiptes eh, ziņā, būs jākoncentrē uz visaptverošu sociālu ekonomisku attīstību. Uh, lai paredzētu taiskaitā programmas, kas ir paredzētas vismazāk aizsargātajiem, pilsoniskās sabiedrības programmas, Ieģiptē ārpus tās, cilvēktiesību ziņā, atbildību ziņā, un lai nodrošinātu to, ka ir finansējums, lai varētu atbalstīt demokrātijas procesus. Un šobrīd mēs esam gatavības pozīcija un līdz ko e, nosacījumi to pieļaus, mēs e, atsāksim šos darbus un mēs e, labprāt uzklausīsim politiskas vadlānijas gan šeit apviet komitejā, gan pēc tam 25. jūlijā ārlietu padomē un domāju, ka ir būtiskāk būt ar visu Eiropas pieeju. Un no manas puses šobrīd tās ir viss. Paldies! Nākošais runātājs. Eiropas revīzija palātas loceklis Karapina Sten kungs. Paldies priekšsēdētāji e, par iespēju e, prezentēt ārlietu komitē īpašo ziņojumu par Ēģipti. Galvenais mērķis revizija palātai ir E, sagatavot pievienoto vērtību politiskām debatēm. Mēs to darām balsoties uz ļoti stingri izstrādātu metodiku. Un kad mēs sākam uh, snieguma auditu, kas skata ekonomiku efektivitāti, tad mēs vienmēr sākam ar galveno audita jautājumu. Tas ir sākuma punkts, un šim auditam kopīgais jautājums bija šāds. Vai Eiropas komisija un ADD ir nodrošinājuši atbalstu, lai uzlabotu pārvaldību pēc 11. gada sacelšanās? Sākuma punkts auditam ir 2007. gads, kā mēs visi zinām, uh, Another one under President Most. NPI sākums un audits attiecās uz pārvaldību. Un uz divām prioritārām pārvaldības jomām. Viena ir demokrātija un cilvēktiecības, otrais pa, publiskais, fin, publiskā finanšu pārvaldība. Tas attiecās uz periodu no 2007. gada līdz pagājušā gada septembrim. To mēs esam skatījuši un gribu Eh, piedāvāt komitejas eh, deputātiem izskatiet, izskatīt šo dokumentu, un pēc tam jūs atradīsiet audit jautājumu, pēc, kam sekos daudzi fakti, skaitļi, eh, novērojumi, kuri ņem vērā audit jautājumu, apakšjautājumu, pēc tam jums ir slēdziens un ieteikumi. Ko mēs konstatējām? Mēs secinām, ka nav efektīvā veidā uzlabota pārvaldība Ēģiptei. Ja jautājums ir, vai at, palīdzība ir pārvaldīta efektīvā veidā, tad atbildi ir nē, un tas ir divu iemeslu pēc. Pirmkārt, ņemot vērā ļoti sarežģītā situāciju Ēģiptē un arī mu prezidenta Mubaraka un jaunā prezidenta Morsī nevēlēšanos no Ēģiptes puses, tas ir pirmais, un otrais ir trūkumi ADD un komisijas sadarbībā. tik tālu eh, par slēdzieniem runājot, gribu aicināt deputātus ieskatīties dažos konkrētos paragrāfos, piemēram, pa 47. par eh, finansējumu. 60% nu, no palīdzības tika sniegti budžeta atbalsta sektorā, kas e, ir pakļauts e, pienācīgai valsts finanšu menedžmenta sistēmai. Mums ir jāsaka, ka pats līdz šim brīdim nepastāv neatkarīgas ārējas audita institūcijas. Nav skaidrības par uh, militāriem izdevumiem, kas ir liela budžeta daļa. Nav skaidrības par prezidentūras izdevumiem. Ir problēmas ar tā saucamajiem īpašajiem fondiem aptuveni līdz 4 miljārdiem eiro pagājušajā gadā. Tā tad ir daudz problēmu runājot par uh, valsts finanšu menedžmentu, kuras mums būtu jāskata. Es ļoti īsi izteikšos par otro punktu, kas skar cilvēktiesības un demokrātiju. Domāju, ka ir kopumā skaidrs tas, ka 21.1 eh, pantā Lisabonas līgumā ir pilnīgi skaidrs eh, ierakstīts cilvēktiesību demokrātijas jautājums. Asociācijas nolīgums arī skaidri par to runā NP ļoti eh, skaidri 28. pantā runā par cilvēktiesībām un demokrātiju. Mēs uzlūkojam no savas puses iztērētos līdzekļus un nosacījumus. Un tagad eh, tie, un tie bija tad īsos vārdos eh, runājot par dokumentu tā prezentāciju. Paldies, un tagad man ir 14 runātāji pieteikušies, no kuriem ik viens varēs izteikties pusotru minūti. Lūdzu, ievērojiet sev atvēlēto laiku. Sala Franka kungs, paldies priekšsēdētāji, domāju, ka situācija Eģiptē ir zināma. Ceturtdien parlaments pieņēma skaidru rezolūciju, mainot pēdējā brīdī iepriekšējo rezolūciju, lai varētu ņemt vērā pēdējā brīža notikumus. Rezultāts ir polarizā, polarizācija cilvēku upuri, un šobrīd ir ja novērš civils konflikts eh, lielākā mērokā, kas varētu novest pie lielākas nestabilitātes valstī un reģionā. Runājot eh, par eh, revīzijas palātas locekļu stāstīto, mēs redzam, ka nav palīdzība izmantot efektīvā veidā, un ja mēs būtu varējuši, būtu labi, ja mēs būtu varējuši korģēt šo situāciju. Domāju, ka ne, nebūtu varējuši to darīt, jo Savienotās valstis, kas sniedz e, vienu miljārdu 500 miljonu armijai, arī nevarēja e, no tā izvairīties. Un mums ir jāzina, vai mēs varēsim pārliecināt musulmaņu brāļus, lai tie piedalās vēlēšanu procesā, kurā visdrīzāk tie var būt zaudētāji, jo mēs redzam, ka daļa no islāmistiem ir atbalstījuši militāro intervenciju. Šis, um, šo vēlēšanu procesu viņi varētu zaudēt. Um, priekšsēdētāji dzirdēja, ka Eiropas Savienība sekos vēlēšanu procesam. Gribu zināt, kādos apstākļos mēs atbalstīsim šo vēlēšanu procesu pasvītroju vēlreiz priekšsēdētāju, vissvarīgākais ir tas, lai Eiropas Savienība mobilizē visu ietekmi un kontaktus, lai izvairītos no konflikta, kādus piedzīvoja citas reģionu valstis. Paldies nākošā runātā Anna Gomeša. Uh, Tātad uh, Turcijā jau nemieri parādīja, ka demokrātija nav tikai vēlēšanas, bet, protams, arī uh, vēlēšanas ir ļoti svarīgas. Es nāku no valsts, kur mēs redzējām um, apvērsumu, kurš uh, gāza diktatūru. Šeit ir uh, svarīgi dot Eģiptei skaidru signālu un e, var tikai aicināt e, nodot e, vāro civiliedzīvotājiem un ir jāatbalsta vēlēšana process Eģiptē tikai tad, ja tas ir patiešām iekļauj visus politiskos spēkus un, protams, es gribētu um, šeit atgādināt, eh, kādi spēki piedalās. Eh, Salafisti atbalsta militāro iejaukšanos, bet eh, kāda loma viņiem ir konstitūcijas veidošanā. Eh, ir eh, svarīgi eh, tādu, lai būtu tāda sabiedrība, kur visi var piedalīties sabiedrības dzīvē, arī sievietes, kā tagad tas nav, un ir svarīgi arī, lai būtu vārda brīvība. Paldies! Brantneres kundze Paldies! Mēs varam runāt par to, kas jau ir noticis, bet svarīgi ir arī, kas vēl notiks tālāk. Šeit ir eh, skaidrs, ka runa ir par brīvību un demokrātiju, bet nedrīkst šeit būt eh, ne cenzūra, ne patvaļīga ārēsti, kas jau notiek, un eh, tie ir nepieņēmami neatkarīgi no tā, kurš nākošais nāks pie varas. 24. jūlijā ir paredzēta ministru padome, tā tad ir eh, šeit laiks dot signālu, ka vai nu situācija attīstīsies pareizā virzienā, vai arī būs eh, sekas eh, šai situācijas attīstībai. Un ja mēs varam panākt šādu nostāju no visām dalību valstīm, eh, tad tas būtu spēcīgs signāls un mums to tagad vajadzētu dot. Eh, par visu eh, politisko grupu iekļaušanu šeit nav runa tikai par reliģiju vien, un mums ir jāicina ne tikai ļaut visiem piedalīties vēlēšanu procesā, bet arī eh, kaut kas reāli jādara, lai tas notiktu. Tātad, vai būtu iespējams izveidot starptautisku konferenci un vai mēs to nevarētu izdarīt kopā ar citiem spēkiem, piemēram, Saudārābiju un Kātāru? Paldies, Nets kundze. Pirmkārt, es gribētu Eh, pateikties visiem runātājiem. Iepriekšējā diskusijā par Ēģipti es eh, vairākas reizes brīdināju eh, no Alžīrijas scenārija, kā es teicu, kad vēlēšanu process tiek pārtraukts, jo vēlēšanu rezultāts nav pieņemams iedzīvotājiem vai starptautiskajai sabiedrībai. Un e, šeit mēs e, redzam e, šādu Alžīrijas scenāriju, un tas ir satraucoši, jo pirmais jautājums ir, ko mēs varam darīt, lai nepieļautu pilsoņu kara sākšanos, ja puses turpina aicināt uz cīņu, tad eh, tas ir taisnākais ceļš uz eh, karu. Tā tad eh, jautājums ir, vai šī starptautiskā konference, ko minēja iepriekšējā runātāja, varētu palīdzēt. Tā tad ir jāizmanto visas iespējas. Finansu palīdzība ir jāaptur, kamēr mēs neredzam uh, ka process atgriežas normālās eh, sliedēs, un eh, es ceru, ka mēs varēsim atgriezties pie diskusijas īpaši sakarā ar revīzijas ziņojumu, kurš nav, eh, ir teikts, ka tas nav politisks, bet, protams, tam ir politisks raksturs. Paldies, Tanaka kungs. Uh, um, paldies. Es runāju Strasbūrā par šo jautājumu. Es eh, apsveicu iejaukšanos Eģiptē, kas novērsa vardarbību un haosu eh, par eh, šīs valdības nostājas noraidīšanu, jo valdība bija nekompetenta ekonomikā un eh, arī pastāvēja diskriminācijas briesmas pret eh, kristiešu minoritāti. Tātad es eh, aicinātu uz sadarbību ar jauno valdību, lai veicinātu demokrātiskas vēlēšanas. Protams, ir bijuši daudz aresti jautājums ir, cik no tiem ir paredzēti, lai e, novērstu e, ekstrēmistu nemierus, vai arī vienkārši tā ir atriebība no jaunās valdības puses. Un e, kā mēs tagad varam novērst situāciju, kad Eģiptē nesāk ierasties dažādi džihādi karotāji no Sīrijas un no citurienes, uh, un eh, lai bruņotie teroristi nemēģina traucēt situācijai. Paldies, Lēzinga kundze. Paldies. Es esmu viensprāts, ka mēs te nevaram runāt tikai par vienpusēju militāru puču, bet vienlaiks es gribētu teikt, ka nav nekādu pro progresīvu Um, straumējumu šajā te armijā. Armija agrāk ir uh, ļoti labi strādājusies ar uh, musulmaņu brālību, lai panāktu savu privileģiju īstenošanu, tāpēc mums nākotnē ir jābūt ļoti piesardzīgiem, uh, lai izvairītos no tā, ka militārs īsteno savas vēlmes. Ja mēs politiski sekojam līdzi un sniedzam politisko atbalstu situācijas attīstībai Eģiptē, tad mums ir jāraugās, lai iedzīvotāji prasības tiešām tik izpildītas. Ir plaša kustība par lielāku sociālo taisnīgumu, par kultūras brīvību un ļoti daudzām citām jomām. Mums ir sev kritiski jāuzdod jautājums, vai mēs neesam pagātnē nepareizi novērtējuši musulmaņu brālības lomas. Pavisam nesen, kad viņi viesojās pie Merkels kundze, Vācijas ārlietu ministrs teica, ka Ēģiptiešiem ir jāīsteno stratēģiska pacietība, lai gan tajā brīdī Ēģiptē jau tika slepkavots un tā tālāk. Un tāpēc es gribētu lūgt ņemt vērā iedzīvotāju prasības un atbalstīt tās, jo uh, Šobrīd seš, vairāk nekā 60 civilās eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kas ir piedalījušies eh, revolūcijas procesā, nākuši klajā ar, ar saviem paziņojumiem, un es domāju, ka mums ir nopietni jāuztver tas, ko viņi raksta. Paldies! Eirī, la parola. Pants Eirī, kungs, lūdzu. Paldies. Es eh, gribētu aicināt analizēt eh, no to puses šo jautājumu, eh, nevis eh, kā pārēju no vienas, viena etapa uz citu, bet analizējot to, vai mēs tik tiešām esam izdarījuši visu, kas bija iespējams Un, piemēram, amerikāņi šajā pēdējā periodā, ja mēs, e, ko viņi ir paveikuši, ja mēs nekad nevaram sagatavot spriedumu, tad mēs, mums būs vienkārši birokrātisks e, novērtējums attiecībā uz Eģiptes notikumiem. Tas būtu jāpārdomā, jo pretējā gadījumā mm, mēs ne, nevarēsim saprast, kas mums īsti ir jādara. Manuprāt, e, valsts apvērsums sekas aizvien vairāk tiek jūtams un baidos, ka ieguvēji būs ne tik daudz brā, musulmaņu brālību, bet e, salafisti. Un ir jābūt visai piesardzīgiem šajā situācijā. Domāju, ka ir jāspiež uz eh, mediācijas darbībām, bet, kā jau sacīja Leonkungs, mēs esam tiekam jārunā ar visiem, un tālāk ir vēl viens aspekts, ko norādīja revizijas palāta. Mums ir jāparedz būtiski finanšu resursi, eh, Turklāt finanšu krīze būs ar nozīmīgu uh, ietekmi uz uh, politiskiem notikumiem. Priekšsēdētāji, nākošais runātājs Danžāns, uz vairākas arābu valstis uh, ir eh, pilsoņu kāra priekšvakarā. Mums ir jādomā par svirām mūsu rīcībā. Mēs nāk, runājam par deklarācijām, piesardzīgām, ar labiem nodomiem, mēs runājam par analoģijām. Es nezinu, vai tas ir Alžīrijas, Turku vai Portugāļu scenārijs, nevajadzētu pārāk iekrist analoģijās. Bet ehm, pēc kaujas izrādās, ka musulmaņu brālībai bija darba kārtība, sava paredzēta, kura mums um, um, nebija visai mūsu interesēs. Un tagad ir palikušas, e, tagad mums vajadzētu to mēģināt uzturēt e, saiknes ar armiju. Mēs tā konstatējam, ka Eģipte nav Zviedrijas demokrāta Horvātija. Es dzirdu aicinājumus atgriezties pie konstitucionālās kārtības Eģiptē. Tai ir e, mazāk nekā viens gads Eģiptē. Tas var izklausīties lieliski mūsu sabiedrībai, bet tam nekādas ietekmes Eģiptes gadījumā nav absolūtais formālisms par institūciju respektu ir ļoti labi, bet tas mums nedod nekādu svaru šīs krīzes atrisināšanā, un turklāt, kā jau norādīja revīzija palāta, Mums eh, mēs sniedzam palīdzību, kas ir ļoti formāla saistīta ar uz vietas esošajām institūcijām un redzam, eh, kāda ir šodienas situācija, ka mēs esam atrauti no eģiptiešu realitātes. Lai gan Eiropas Savienībai ir jābūt tam spēkam, kas runā ar visiem. Un E, tagad, kad es redzu ar kādu naivumu, mēs atklājam situāciju Ēģiptē. Domāju, ka drīzāk atbalsta kolēģi Tanoka realismu. Un e, militārais apvērsums varbūt bija labāks nekā e, citi risinājumi, bet mums ir jāpanāk tas, ka militāristi nepaliek pie varas. Paldies! Atgādinu to, ka. Uh, Tūkošana būs e, pieejama līdz 12.40. Pēc tam viss noritēs angļu valodā. Romero Lopes lūdzu. Nākošais runātājs. Paldies! Domāju, ka, ka Eiropas Savienībai pirmkārt ir jāpanāk armijas atkāpšanās no varas, jo e, jāapzinās, par ko var pārvērt par kādu konfliktu izvērsties pilsoņu karš, jo viens upuris ir viens upuris un simtiem upuri ir daudz smagāka. Armija uz ielām ir daudz smagāka situācija. Tā būtu mums pirmā kapacitāte. Un otrā, ko vajadzētu pierādīt, ka Eiropas Savienība var panākt vienošanos starp spēkiem, starp kuriem ir nesas saskaņas, lai varētu šie spēki musulmaņi, kas salafisti, laicīgie, lai viņi panāk vienāk e, vienošanos savā starpā, lai to piepildītu ar saturu. Tas būtu e, noderīgi un pēc tam mums vajadzētu panākt šī pro, politiskā procesa turpināšanos un e, palīdzēt izveidot kohēziju, kuras nepastāv, jo e, armija izmantos visu tās rīcībā, lai turpinātu vadīt. Nākošais runātājs ar, ar Lakī. <clears throat> Paldies! Es apsveicu piesardzīgo nostāju attiecībā par Eiropas Savienības nostāju. Nu, šeit vēl arābu pavasars ir tikko sācies, un tas būs ilgstošs process ar uh, labajām un sliktajām pusēm un daudzajām, daudzām neskaidrībām. Tātad mums ir jābūt gataviem eh, šim ilgtermiņa procesam. Un kurš e, domāja, ka šis demokrātiskais process sāksies ar, e, kad beigsies ar islamistu nākšanu pie varas. Nu, tas nav risinājums un e, nu, tā bija kļūda domāt, ka šie islamisti varētu stabilizēt Ēģipti šī kļūda, ko pieļāva īpaši amerikāņi, nedrīkst atkārtoties, un mums ir jādomā par ilgtermiņa eh, risinājumu veidošanu, un ir nepareizi tagad domāt par palīdzības apturēšanu Ēģiptei, jo eh, tādā veidā tiešām varētu nonākt līdz katastrofai. Bija arī e, kļūda no ASV puses e, turpināt palīdzību armijai un nepalīdzēt e, civilajiem. Un mums vajadzētu pārdomāt tālāko stratēģiju, ko darīt. Tātad institūcija veidošana ir mērķis. Paldies, Kronberga kundze. Paldies. Šeit ir eh, vairāk jautājumi. Eh, Ēģiptes situācijā pirmkārt, eh, lai būtu ticība mūsu cīņai par demokrātiju. Vai militārs apvērsums vispār var būt demokrātisks un kas notiks tālāk vai šie jaunie spēki uh, Eh, būs demokrātiski un eh, kas eh, notiks, ja cilvēki un cilvēktiesība organizācijas atbalsta šo procesu, kas ir sācies. Jautājums ir, kā demokrātija tiks uztvērta austrumos. Ja pašreiz, ja mēs iesim tikai ar praktiskiem apsvērumiem, tad mēs neuzvārēsim. Jābūt ir konsekventiem. Paldies. Rodi kundze. Tātad, eh, Hovit kungs, nākamais. Eh, jā, eh, Ēģipte ir jautājums par leģitimitāti. Mēs runājam ar otru pusi jau agrāk, un um, tagad ir uh, jāpārskata mums pašiem sava loma, un, uh, protams, es uh, piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka mums nebija īsti skaidras lomas, bet ko mēs, ko mēs pašlaik darām? Es piekrītu, ka ir šeit jāizvairās no lielāka konflikta, kas varētu būt. Tātad, ja mēs, izvair, ja mēs gribam izvairīties no pilsoņu kara, tad ko mēs darīsim, lai to nepieļautu? Un vai ir pamatojums e, militārajam, e, militārai intervencei? E, skaidrs, ka vienīgais pamatojums varētu būt tikai tāds, ka uh, šis e, mūsu režīms e, veidoja antidemokrātisku politiku. Nu, mums nevajadzētu būt nostājai, vai apvērsums ir labs vai slikts. Paldies. Tātad runātājiem 15 minūtes atbildēm. Yes, Mr. Leon, yes, Mr. Leon you're the first.